Nu, kolēģi, tagad turpināsim balsojumu skaidrojumu. Mēs tagad pievērsīsimies klāsas kundzes ziņojumam. Vārds Roitovs kundzei vienu minūti. Paņi předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády zemí Evropské... Paldies! Jā.